tika pieņemts protokols. Šis protokols jums ir pieejams un saskaņā ar, um, e, saskaņā ar uh, e, politiskā grupu uh, piekrišanu es gribētu jums piedāvāt šādus grozījumus. Uh, paziņojums par ārlietu situāciju, situāciju Izrēlā un Palestīnā un Sudānā ir paredzēts Eh, ka šāda diskusija notiks nevis trešdien, bet otrdien, bet otrdien un notiks pēc mūsu diskusijas par budžeta. Komisijas paziņojums par 2020. gada stratēģiju Karizoro eh, ziņojums, to mēs paredzam uz, pārlikt uz citu dienu, un tas būs pirms komisija nāks klajā ar paziņojumu par MVU eh, līdzekļu pieejamību uh, Un uh, es skatos, ka nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība netiek, netiek grozīta. Bet līdz ar, lūdzu, Rebeka kungs, man ir logums. Ceturtdien izskatās, ka atkal ļoti daudz ir jābalso, un tad varbūt mēs varētu ātrāk sākt balsošanu ceturtdien. Labi, tad, kad mēs tiksim līdz ceturtdienai, tad redzēsim. Roilera kungs skatās uz mani ļoti neapmierināts. Nē, runa nav par to, ka mēs tagad eh, atteiksimies no pārējais uz eh, ziemas laiku, bet tikai par to, ka mazliet ātrāk sāksim balsot. Eh, Tautas partijas grupa vēlas, lai komisijas vicepriekšēdētāja paziņojumi par Gruziju un situāciju attiecībā Rustafī 2, kas ir televīzijas uh, televīzijas raidījuma operators, lai mēs varētu trešdien par to diskutēt. Un Broka kungs varēs mums paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams. Lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es gribētu, lai mēs ņemtu vērā ņemtu vērā situāciju un varbūt mēs varētu šo jautājumu izskatīt pēc iespējas ātrāk jau šonedēļ, jo šobrīd dīvainā veidā notiek uh, tiesas sēdi un ja mēs atliksim uz mini sesiju, tad uh, mēs nevarēsim var, vairs ietekmēt tiesas spriedumu, bet mēs varēsim tikai protestēt pret netaisnīgu uh, spriedumu. Mēs šeit runājam par valsti, kas ir mūsu partneru valsts, mums ir asociācijas nolīgums, bet šeit mēs runājam par uh, televīziju, kas tiek, kas tiek uh, regulēta no valsts puses, un tas notiek uh, tieši vēlēšanu gadā, un, mas, manuprāt, tā ir ļoti principiāla situācija. Mm, jāzina, ka ir priekšlikumi par to, ka mēs varētu pārlikt tos novembri, bet varbūt ņemot vērā to, ka šis īpašais jautājums būtu risināts pēc iespējas ātrāk, varbūt mēs varētu izdarīt to jau tagad. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, atbalstiet lūdzu manu lūgumu. Lielas paldies, Broka kungs! Musst du nichts fragen, wer möchte den? jautājums, kas varētu atbalstīt Broka kunga priekšlikumu, kas par? Neviens. Vai kāds gribētu izteikties pret? Hautals kundze, lūdzu. Priekšsādātāji, es gribētu visus aicināt šo jautājumu neiekļaut šajā nedēļā, jo tieši tā kā ir pieminēts, delegācijas šīs nedēļas beigās dosies uz šo pasākumu, uz Gruziju. Šī būs pirmā reize, un tāpēc arī, ja mēs tagad nonāksim pie mūsu secinājumā, tad, ja mums būs šī oficiālā nostāja, tad varētu šī, šo vizīti tas apdraudēt. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, iepriekšējās valdības uh, valdīšanas laikā uh, Bija ļoti līdzīga lieta, kad Emīdī televīzija gribēja slēgt. Tad um, tie paši cilvēki, kuri šobrīd gribētu nākt klājā ar rezolūciju, viņi nemaz nereaģēja. Vēl viena lieta, es esmu Eironas parlamentārās asamblējas līdzpriekšsēdētāja, un tāpēc es varu teikt, ka mēs uh, ar dubult standartiem varam mazināt uh, uztici, uzticīš, uzticēšanos uh, mums kā institūcijai, un mums ir jādomā arī par pa, mūsu partneru valstīm. Paldies! Labi, tad mēs varam balsot par šo priekšlikumu. Priekšlikums ir pamatots, Gruzija un situācija attiecībā uz Rustavi divi, vai, par, vai liksim trešdien Uh, mūsu darba kārtībā. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. Ir šeit. Labi, tad varam pārbaudīt. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi kolēģi jau ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Līdz ar to darba kārtība šai jautājumā netiek mainīta. GUE politiskā grupa gribētu, lai priekšsēdētāja, uh, priekšsēdētāja, lai komisijas priekšsēdētāja paziņojums par 40 gadiem pēc zaļo marša Rietum Sahārā, lai mēs varētu to pārlikt uz trešdienu. Un vispirms Sančels Kaldentī kundze varētu izteikties par šo priekšlikumu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! 6. novembrī būs 40 gadi, kopš notika šis zaļais maršs. Un tas bija saistīts ar Marokas okupāciju Rietum Sahārā, saskaņā ar ANO hartu. Un daudzi, daudzus gadus, šie gadi ir pagājuši kops, Spānijas valdība ir pametusi šo reģionu, neviens nepievērš uzmanību šai situācijai un ir nepieciešams turpināt darbu. Tāpēc, ja Eiropas Savienība gribētu aizstāvēt cilvēktiesības, tad ir nepieciešams par šo jautājumu runāt. Ir 90 tūkstoši cilvēki, uh, kuri jau 40 gadus dzīvo ārpus savas, pa, savas valsts, tāpēc, ka Maroka ir okupējusi šo teritoriju, viņi ir uh, tik tiešām upuri Urdu reģionā, un mēs nevaram ignorēt šo situāciju, mums ir nepieciešams uh, ņemt šo jautājumu vērā. Kolēģi, kas varētu atbalstīt mūsu kolēģis lūgumu lūdzu Lamberta kungs? Te ir uh, runa par uh, gada dienu šim uh, zaļajam gājienam, ko es atbalstu, bet tas notika. Tas notiks novembra minisesijas laikā šis pasākums, tā ka mēs domājam, ka mēs varētu piekrist goja grupai un šīs debates tad iekļaut minisesijā Briselē. Paldies. Kur tas ir stabā? Labi. Lambert kungs, bet tas ir cits lūgums jūs runājat par to pašu lūgumu pēc satura, bet uh, viņas lūgums bija savādāks. Līdz ar to es neuzskatu jūsu, jūsu vārdus par, uh, par, uh, par atbalstu, bet varbūt Predakongs gribētu izteikties pret. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir nedaudz pāragri runāt par 8. novembru, šobrīd vēl ir oktobrs. Es zinu, ka no komunistu puses, protams, dažādas gada dienas tiek ļoti laicīgi svinētas bet nu nevajag skriet uz priekšu. Un es e, nedomāju, ka tas ir šeit e, debašu tēma, varētu tā varbūt ir debašu tēma Spānijā, varbūt citās valstīs, bet es nedomāju, ka šis ir jautājums, ko diskutēt Eiropas parlamentā. Es te neredzu tādas saiknes. Varbūt, ka ja notiek kaut kāda Magreb delegācijas apmaiņa, bet, nu, tad no turienes arī jāsāk. Paldies. Good. Labi. Tad Lamberta kungs teica, ka varbūt varētu par to runāt uh, novembrī. Un tad attiecīgi, tad varbūt jūs varētu atteikties no šī priekšlikuma, un jūsu politiskā grupa varētu uz novembri uh, piedāvāt šo jautājumu izskatīšanai plenāru sēdē. Varbūt varam tā darīt. Lūdzu. Lamberta kunga priekšlikums ir labs, un līdz ar to varam to iekļaut minisesijā novembrī. Labi, tad mans lūgums ir tas, lai Cimeras konze varētu nākt klājā ar šo priekšlikumu, lai priekšsēdētāja konferencē tiktu izteikts šis lūgums, un tad redzēsim, kādā veidā un vai tas tiks iekļauts darba kārtībā. Labi, tad eh, šodienas eh, šīs nedēļas darba kārtība netiek mainīta. Rībiga kungs gribētu, lai mēs ātrāk sāktu balsot ceturtdien, kas būtu par Rībiga kunga priekšlikumu. Nē, nē, es pagaidām nelūdzu jūs balsot, ne ļoti labi, ka jūs jau tagad eh, esat gatavi piekrist, bet varbūt ir kāds, kas gribētu izteikties pret šo priekšlikumu. Labi, bet tagad varam attiecīgi balsot stundu ātrāk. Dagegen? Kas ir pret? Kas atturas? Nu, izskatās, ka šī ir viena no tām retēm reizēm, ka tiešām viss ir par. Meine lieben Kolleginnen un Kollegen. Cienījamie kolēģi, es gribētu vērst jūsu uzmanību divām lietām. Un nē, mēs par 30 minūtēm ātrāk sāksim balsot. Tas nozīmē, ka politiskās grupas varēs 3 minūtes mazāk runāt. Un Un tāpēc arī, ja būs tagad kādas sūdzības par to, ka nepietiek runas laikā, tad es uh, sūtīšu uh, šos lūgumus visiem, kas tagad ir nobalsojuši. Kas tēra kungs, ka jūs gribētu izteikties, lūdzu? Sī, grācie, prezidente, neaprofito par sotu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izmantot šo iespēju kaut ko uzsvērt. Ceturtdien no rīta mēs ļoti bieži runājam par steidzamiem jautājumiem, tāpat arī šajā gadījumā mums paliks mazāk laika, lai diskutētu par steidzami skatāmajiem jautājumiem, un šie steidzami skatāmie jautājumi bieži vien netiek uztverti pietiekami nopietni, gan tāpēc, ka ir maz kolēģu zālē, gan arī tāpēc, ka ir maz laika diskusijai. Vai nebūtu labāk pārcelt eh, šos steidzamos jautājumus uz Briseles minisesiju? nu, ko es gribēju jautāt, un es domāju, ka arī uh, prezidijas varēja, varētu to pieņemt zināšanai kas tādā, es saprotu jūsu argumentus, taču man, diemžēl, jūs ir jāinformē par to, ka eh, ceturtdien mums nav iekļauti steidzami skatāmie jautājumi. Eh, tie, tie nav iekļauti ceturtdienas rīta eh, runas laikā. Un 2. oktobra plenāra sēdē nav nekādu steidzami skatāmo jautājumu, taču mēs pieņemsim to zināšanai nākamajai reizei un uh, jūs zināšanai arī ceturtdienas pēcpusdiena joprojām ir darba diena. Dāmas un kungi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, proti debatas par nodokļu jautājumiem, un kā nākamais runās uh, kolēģis Ferbērs par obligāto automātiskās informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Zanders kundze. Pour répondre, Monsieur le Président, priekšsēdētāji, gribētu tikai sniegt precizējumu un atbildēt par to, ka trūkst laika un uh, attiecībā uz uh, debašu pārnekšanu uz uh, Briseles minisesiju. Es gribētu aicināt, izmantosim jau paredzēto laiku, to, kas ir paredzēts Strasbūras plenām sesijām. Gribu atgādināt, ka ceturtdien pēcpusdienā ir eh, laiks, kas netiek izmantots sesijai. Nu, tad strādāsim ceturtdien pēcpusdienā, kāds ir paredzēts līgumā, un tad mēs eh, varam, un tad var domāt par debašu pārnešanu uz Briselu. Paldies! Madame eh, la députée, Madame la députée. Deputātas kundze. Cienījumā deputātas kundze, varbūt jūs neuzklausījāt skaidri, ko es teicu. Jūs arī tagad laikam neklausties. Sanders kundze. Es eh, jau minūtu runāju ar jums, diemžēl jūs neklausaties manī. Tas ir tieši tās, ko nu pat teicu, kā ir arī ceturtdienas pēcpusdiena, kā darba diena un darba laiks tā, ka esam pilnīgi vienprātīgi šajā jautājumā. Tas vārds nun